cilvēkiem gūt augstāko izglītību. Savienībai paplašinoties, mēs varējām uh, pagātnē gūtās mācības pārņemt un turpināt attīstīt, parādīt, kā cilvēks spēj sastrādāties, sadzīvoties. Manuprāt, šeit nav novecojošu lietu. Manuprāt, uh, tas viss ir ļoti moderni. Uh, un tie līdzekļi, kas Eiropā tiks nodrošināti starp reģionālajiem sadarbības projektiem, būs ļoti noderīgi. Bieži vien šo projektu nepaveic tikai vienā pilsētā, vienā reģionā. Tiek iesaistīti citi reģioni un pilsētas, piemēram, 3D printēšana, jaunās tehnoloģijas. Tieši šādu projektu dēļ mums ir šīs jaunās iniciatīvas, komisijas iniciatīva teritoriālajai sadarbībai, un tā tiešām ir jauna, moderna, uz priekšu domājoša politika. Bravo! Paldies, jā, jūsu runa bija ļoti kaislīga, taču runāšanas laiks iztecēja. Un tagad sociāldemokrātu vārdā došu vārdu Breso kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs jau trešo reizi man devāt vārdu, un daudzi, kā līdz šim izteicās, es arī nāku no pierobežu reģiona, un mums eh, Interreg vienmēr arī tika uztverts kā lielisks instruments, lai varētu kopīgi sadarbotos, sadarboties ar dažādiem reģioniem. Manuprāt, tas tiešām ir, eh, tā ir tiešām lieliska pievienotā vērtība, ko nodrošina šis instruments. Tieši pateicoties Interreg, Eiropas Savienība spēja veicināt mieru un izaugsmi. Ļoti daudzas pašvaldības sastrādājās dažādu projektu ietvaros, ļoti daudzi projekti tiešām spēja uzlabot pilsoņu dzīvi. Tāpat arī mēs izstrādājam tādus instrumentus kā Eiropas teritoriālās sadarbības grupa, Tie visi ir noderīgi instrumenti, un šodien mēs varam būt lepni šajās debatēs, ka pat šādos smagos laikos mums ir izdevies panākt papildu 11 miljonus eh, projektiem nākamā sasākuma laikā, ja par to nobalsosim. Tiešām esam guvuši progresu attiecībās komisijas priekšlikumiem un ceru, ka šis pozitīvais faktors tiešām īstenosies balsojumā. Liels paldies! Tagad daudz grupas vārdā Fan Miltenburga kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pārobežu sadarbība ir viens no redzamākajiem Eiropas Savienības projektiem. Interreg programma labi darbojas jau desmit gadu laikā, nodrošina cilvēkiem iespējas ceļot pāri robežām, strādāt, izmantot dažādās institūcijas infrastruktūru, veidot šīs eh, saites. Un es ļoti priecājos, ka šeit ir paredzēta vēl 11 miljārdi, lai atbalstītu šo sadarbību. Šie naudas līdzekļi ir ārkārtīgi nepieciešami. Cilvēki ir runājuši par šiem starpreģionāliem inovatīviem investīciju instrumentiem. Mēs gribam, lai šīs investīcijas tiktu ieguldīts arī akadēmiskajā vidē. Tādējādi mēs varam apkopot mūsu resursus Eiropas Savienības līmenī, izveidot jaunus produktus, ieviest to tirgos, un šis finanšu atbalsts kas tiks nodrošināts, ir ārkārtīgi nozīmīgs, bet mums ir jāinvestē tieši lielākā Eiropas Savienības pievienotajā vērtībā, Eiropas līmeņa projektos, jo tikai tādējādi Eiropa spēs labāk konkurēt spēt globālajā pasaulē ar Ķīnu un ASV. Labāka sadarbība un kohēzija Eiropā nozīmēs vairāk Eiropā darba vietu, lielāku izaugsmi, un es ceru, ka pēc iespējas ātrāk mēs varēsim uzsākt sarunas ar padomu par šo jauno regulu. Manuprāt, ir būtiski nodrošināt to, lai jaunās Interreg programmas varētu uzsākt savu darbu 2020. gadā, lai mēs varētu turpināt dzēst robežas Eiropas ietvaros. Liels paldies! Neredzu, ka Ropes kungs būtu klāt, tādēļ došu vārdu Celler kungam. Komisārs kundze, ir ļoti labi, ka mēs šo ziņojumu arī izdiskutējam, jo tas to ir pelnījis, kaut gan tagad jau tuvojas pusnakts. Sākumā bija paredzēta tikai neliela prezentācija plenārsēdes laikā šim ziņojumam. Uh, Taču ir diez vai kāds politikas lauks, kas eh, nebūtu atbildīgs attiecībā uz eh, sadarbību, uz kohēziju, kas tik lielā apmērā kā teritoriālā sadarbība. Uh, Mums dažādās dalībvalstīs pastāv ļoti dažādas infrastruktūras, institucionālie ietvari, kas apgrūtina starprobežu sadarbību, un šajā ziņā Interreg projekti vienmēr bijuši noderīgi. Struktūrāli sliktāk izveidotajos reģionos pilsoņiem bija iespējas kopīgi atrisināt problēmas un īstenot dažādas projekts. Lai turpinātu atbalstīt starp pārobežu sadarbību, šajā regulā ir paredzēti uh, jauns atbalsts visam pamatā, taču mums ir jālūkojas, lai iespējas sadarboties tikai paplašinātos, nevis tiktu ierobežots, lai netiktu samazināt līdzekļi, bet tiktu uzturēt šo atbalsta līmenis, lai pēdējos gados izveidotais birokrātiskais sloks tiktu samazināts. Un lielisks jaunās regulas uh, jaunievedums ir tas, ka šī teritoriālā sadarbība neaprobežosies tikai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet arī tiks iesaistīti, piesaistīti arī kaimiņu attiecības attiecību politikas instrumenti. Mūsu referents arī Mokungs ievērojami ir uzlabojis komisijas priekšlikumu pēc būtības, un tādēļ mums par to viņam ir jāpasaks un jāatbalsta. Paldies un atvainojos, ka es jāturpina runāt, taču, manuprāt, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, tādēļ tam ir jāvēlta attiecīgs laiks. Dziękuję bardzo, podzielam twój pogląd. Nu, paldies. Es novērtēju jūsu viedokli, bet mums ir jāievēro arī runāšanas laiks. Hetmana kungs lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Eiropas teritoriālā sadarbība Interreg, manuprāt, ir Eiropas projekta kvintesence. Tāpēc es esmu ļoti priecīgs par to, ka tas ir vēlreiz ļoti augstu novērtēts un ka par to arī tagad būs balsojums attiecībā uz īpašajiem noteikumiem. Es uzskatu, ka mēs varam rēķināties ar to, ka nauda tiks izlietota mērķiecīgāk un rezultāti būs labi saskatāmi. Pārobežu sadarbību atspoguļo arī budžets. Un uh, tagad Šie īpašie noteikumi ļaus programmas izmantot pilnībā, izsmelt pilnībā to potenciālu. No N plus 3 mēs pāriesim pie N plus 2, kas var apdraudēt līdzekļu izlietošanu, um, var pietrūkt laika efektīvam līdzekļu izmantojumam, un vēl es gribētu pievienoties tam, ko sacīja Cellera kungs. Jā, jūs ietaupījāt dažas sekundes, un tagad uzstāsies parlamenta vicepriekšsēdis Valkārsēlas Siso kungs. Mēs pēdējā laikā dzirdam par jaunu žogu un mūru celšanu, bet sadarbība, pārobežu sadarbības pozitīvs piemērs ir piemēram starp Spāniju un Portugāli. Un Šodien, šobrīd mēs runājam par Interreg programmu, kas būtībā nozīmē, ka starp Portuga šajā sadarbībā robežas nepastāv starp Portugāli un Spāniju, un no sadarbības iegūst abas puses. Iespējams, ka nākamajā finanšu schēmā tiks samazināti līdzekļi reģionālajai attīstībai, bet Interreg projektu nevajadzētu ļaut apdraudēt populismam. arguments, ka nauda ir jāizmanto ceļu būvniecībai un slimnīcu būvniecībai, nepamato interreg sadarbības ierobežošanu. Paldies! Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Pateicos arī par jūsu izpratni un iecietību. Došu vārdu tagad Budas kungam. Liels paldies! Interreg sadarbība ir nozīmīgs sadarbības veids un tas ir nozīmīgs instruments attīstībai, īstenojot interreg projektus um, mēs redzam, ka vietējām iestādēm ir nepieciešama laba kvalifikācija, lai varētu īstenot projektus ciešā sadarbībā ar kaimiņu valstīm un kopējais mērķis ir reģionāla, reģionālā attīstība robežai abās pusēs. Eiropas uh, fondi tiek ļoti labprāt izmantoti, bet ir jāsamazina birokrātiskais sloks. Un tagad Damāto kundze. Paldies priekšēdētājiem! Mēs varam būt ļoti apmierināti ar Interreg pašreizējiem noteikumiem. Sākotnējais komisijas priekšlikums izskatījās pavisam savādāk, bet tagad ir veikti grozījumi un tagad pārobežu sadarbība attiecas arī uz jūrniecības sektoru. Mēs redzam, ka ir pacelt pacelta līdzfinansējuma robežvērtība un ir atvieglotas iespējas īstenot projektus konkrētās vietās. Šobrīd mums ir tādi absurdi noteikumi attiecībā uz labu pārvaldību. Es gribētu lūgt šeit veikt nu, korekcijas, kas komisijai ir jāpierāda, ka tā vēlas tiešām, lai Eiropas reģiona attīstītos. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds komisārs kundzei tis, Marianai Tisenai. Paldies, priekšēdētāji! Es ļoti uzmanīgi klausījos, gribu teikt paldies referentam un komisijas vārdā Es gribu apstiprināt, ka Interreg būs nozīmīgs sociālās politikas elements arī turpmāk. Parlament, bija ļoti interesanti uzklausīt parlamenta viedokļus un paldies par atbalstu, ko jūs izteicāt innovatīvajām investīcijām Interreg ietvaros. Šie resursi katrā ziņā uh, ir tiek gaidīti ar nepacietību. Mēs gribam turpināt darbu tādā vienkāršākā, efektīvākā ietvarā, un es esmu pārliecināta, ka Eiropas parlaments mūs atbalstīs. Es ļoti, nu, ar paļāvību raugos uz turpmāko darbu arī jau Rumānijas prezidentūras laikā, un es domāju, ka 19. gadā mēs paspēsim pieņemt attiecīgos likumdošanas aktus, lai varētu īstenot šo programmu ļoti efektīvi. Un tagad novēlu jums mierīgu nakti. Liels paldies! komisārs kundze. Paldies arī par jūsu pacietību piedaloties šajās debatēs. Un tagad vārds arī Monta kungam. Paldies, priekšēdētāji, ka es drīkstu izmantot šīs divas pēdējās minūtes šajā sesijā, šajā dienā. Es gribu teikt paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs, visiem ēnu referentiem, kas aktīvi strādāja um, mūsu kopīgajās sanāksmēs. Paldies Eiropas komisijai, kas aktīvi piedalījās un mūs atbalstīja šajā darba procesā. Un es gribētu izteikt lūgumu Mm. mēģināsim motivēt Rumānijas prezidentūru tā, lai tā savu kopējo nostāju pēc iespējas ātrāk dabūtu gatavu, lai mēs varētu šo tekstu virzīt, lai tas laikā būtu gatavs nākamajam atbalsta periodam, lai programmas konkrētās vietās, konkrētos reģionos varētu tikt īstenotas bez kavēšanās. Un es ceru, ka interreg mēs izmantosim arī turpmāk. Liels paldies, arī Monta kungs. Debates tagad ir beigušās. Sanāksme atsāksies rīt 16. janvārī pulksten 8.30 un pēc tam no pulksten 3 pēcpusdienā līdz pusnaktī. Protokols būs tiks publicēts tīmekļa vietnē. Paldies!